Bene. Eh, signore e signori, eh... dāmas un kungi, aicinu ieņemt vietas, runāšu itāļu valodā. Es vēlos uzsākt mūsu šīs dienas eh, uzklausīšanu, ko organizē kultūras komiteja. Sveicu komisāru kandidāta kungu Novračiču Tiboru un mm, daži ievadvārdi no manas puses. Šī uzklausīšana, kā jūs zināt, ir mums ļoti svarīga, bet ne tikai kultūras izglītības komitejai, kurai tas gods vadīt šo uzklausīšanu, bet uh, arī Ļoti svarīgi ir tas, ka piedalās arī citu komiteju pārstāvi, pārstāvi no ITRE, kā asociētās komitejas un līgumrakstu komiteja, kā uzaicinātā komiteja. Un šī transversalitāte ne tikai norāda uz to, ka kultūra, radošums, ir savstarpēji saistīti un ir ļoti uh, svarīgas kultūras vērtības, bet ka tam ir arī inovācijas un sociālā un ekonomiskā puse. Taču tas arī norāda uz to, ka uh, kultūrai un jauniešu Problemātikai ir jābūt uh, stratēģijas 2020 sastāvdaļa. Tas ir ļoti svarīgi, lai varētu īstenot Eiropas Savienības līgumā atrunāto, kā arī lai saprastu, kādu Eiropas ideju mēs vēlamies, kādai piekrītam un kādu um, politisko, sociālo attīstību mēs šodien piedāvājam. Un šī iemesla dēļ Kā jūs sapratīsiet, arī Navračiņš kungs, mēs uh, arī no daudzām asociācijām pilsoņiem saņēmām arī dažādus uh, uh, komentārus un uh, uh vēstules. Nogar garantēsim arī to, lai uh, uzklausīšana varētu uh, uz, uh, uzklausīt pēc iespējas vairāk cilvēku, kā arī, lai mēs vēlāk varētu runāt par kultūras izglītības politikām, uh, un ka šie ļoti svarīgi jautājumi tieši jūsu komisāra uzdevumu veikšanā. Informēšu tad, kādas ir uh, iecerētas procedūras, lai noturētu šī, šo uzklausīšanu. Kā jūs zināt, tad. Uh, Vadlīnijas ir atrunāts uh, Eiropas parlamenta regula 16. pielikumā, kur tiek teikts, ka parlaments izvērtē komisāru kandidātus balstoties uz viņu vispārīgajām zināšanām, viņu eiropisko apņemšanos un uh, arī ņem vērā viņu personīgo neatkarību. Tiek izvērtēta portfeļa uh, kompetence un arī viņu spēja uh, uh, sazināties. Uh, Pateicos arī eh, komisāra kandidātam, kurš jau atbildēja uz mūsu nosūtītajiem jautājumiem. Viņa atbildes ir izsūtītas eh, visiem deputātiem visās oficiālajās valodās, un arī dokuments ir pieejams arī eh, jūsu, jums izdalītajos dosijē, kā arī ir pieejams komisāra kandidāta biogrāfijas dokuments. Tad norganizēsim nu, uzklausīšanu šovakar sekojoši. Sākumā komisāra kandidāta kungs, Navrāčič kungs, uzstāsies un teiks ievadu vārdus maksimums 15 minūšu laikā. Pēc tam, kā jūs zināt, būs iespēja 45 deputātiem uzdot jautājumus Debates notiks pēc pingponga principa. Viena minūte jautājumam, divas minūtes komisāra kandidāta atbildēja. Uz katru jautājumu vēlos arī atgādināt, ka pirmais jautājumu cikls tajā piedalīsies politisko partiju vadītāji un deputāti, kas nepiedara politiskajām partijām. Tad arī ITRE komiteja, kas piedalās kā asociētā komiteja šajā uzklausīšanā. Un uh, līgumrakstu, komi, līgumrakstu komiteja piedalās kā aicinātā komiteja. Pēc tam Navračič kungam būs arī mm, piecas minūtes, lai teiktu noslēguma vārdus. Tulkojums šodien pieejams 23 uh, Eiropas Savienības valodās diemžēl netiek nodrošināts tulkojums maltiešu valodā. Uzklausīšana ir tiek tā, raidītā arī internetā. Vēlos atgādināt, ka tulkums notiek sinhroni, tādējādi aicinu pārāk ātri nelasīt savus jautājumus. Vārds Navračič kungam uz 15 minūtēm. Paldies! Priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji, godātie deputāti, dāmas un kungi, man ir ļoti liels gods būt jūsu vidū šovakar. Šodien vairāk nekā agrāk ar jums, Eiropas parlamentu un deputātiem, mēs veidojam jauno Eiropas komisiju. Pirms es prezentēju savu vīziju par savu portfeli, es vēlētos dažos vārdos paskaidrot, kādēļ esmu priecīgs būt šeit kopā ar jums. Strādāt komisāra amatā nozīmē būt Eiropietim. Tas nozīmē pārstāvēt Eiropas intereses un nevis kādas citas. Būt komisāram tas nozīmē kalpot Eiropas pilsonim. Es nevaru iedomāties, kāds varētu vēl būt lielāks gods kā vien atbildēt uz šo aicinājumu. Jūs zināt, es zinu, ka attiecības starp Eiropas Savienību un Ungāriju ir šķēršos ļoti sarežģītus periodus. Mūsu viedokļi šķēlušies par ļoti svarīgiem jautājumiem. Mēs esam ļoti ilgi un skaļi strīdējušies. Taču viena no Eiropas Savienības labākajām uh, priekšrocībām ir tā, ka tā sniedz telpu apmainīties viedokļie, viedokļiem un risināt strīdus atklāti, demokrātiski, miermīlīgi. Un arī um, lai cik atšķirīgi būs, būtu mūsu viedokļi, tā, tie dara mūs spēcīgākus mūs gala beigās vieno tās pašas Eiropas vērtības. Uh, cilvēku cieņa, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums, kā arī cilvēktiesību ievērošana. Šīs ir tās vērtības, kuras man dziļi un personīgi ir ļoti svarīgas. Šovakar es vēlos uh, dalīties ar jums uh, manā vīzijā par izglītību, kultūru, jauniešiem un pilsonību. Vēlos par, runāt par to, kā darbu um, mums ir jādara kopā. Ja jūs lasāt dažus uh, um, laikrakstus, varētu rasties iespējas, ka šis port, portfels nav nemaz tik uh, mm, steidzams un svarīgs, bet es tam nepiekrītu. Kas var būt vēl uh, steidzamāks kā mūsu jauniešu nākotne, kā jauniešu uh, nodarbinātība, kas dažās valstīs sasniedz 50%? kas ir vēl svarīgāks, kā nodrošināt labāku dzīvi turpmākajām paaudzēm, kas var būt vēl dārgāks Eiropas Savienībai kā tās kultūra un identitāte, kas var būt svarīgāks par kultūras un radošajām industrijām, kas tad ir Eiropa, ja ne dalīta, um, dalīts mantojums, kopiena, kas uh, piekrīt vienām vērtībām. Gudētie deputāti, es uzskatu, ka mūsu uh, portfēlis ir tikpat svarīgs kā jebkurš cits. Ja mēs vēlamies nodrošināt uh, ilgspējīgu, godīgu ekonomiku, mums ir jāsāk ar izglītību, mums ir jāsagatavo jaunieši tādai pasaulē, kas ir daudz kulturāla un ļoti strauji mainīga. Ja mēs vēlamies, lai mākslinieki un radītāji rastu jaunas, uh, ja, jaunu publiku, Eiropā un pasaulē mums ir jāsniedz viņiem iespējas izdzīvot uh, digitālajā pasaulē. Izglītība, kultūras sports, pilsoņu līdzdalība norāda uz to, ka mēs uh, neesam ekonomiskie, uh, tikai ekonomiskie resursi, mēs neesam kādas mašīnas sastāvdaļas, mēs esam cilvēki un mūsu galvenā vērtība ir attiecības. Mēs varam būt efektīvi tikai tad, ja mēs sniedzam ieguldījumu, lai radītu ko lielāku kā tikai mūsu pašas. Mūsu politikas galveno kārt tiek īstenots nacionālā, reģionālā un mm, vietējā līmenī pēc iespējas tuvāk pilsoņiem, un tam tas tā ir arī jābūt. Tā Taču es arī mm, piekrītu tiem, kuri uzskata, ka Eiropas Savienība var un tā ir jāspēlē vadmaņa loma. Dalību valstīm un iesaistītajām pusēm ir jārisina steidzami izaicinājumi, ko mēs visi atzīstam. Es gribu modernizēt mūsu um, izglītības sistēmu visos līmeņos. Es uh, vēlos nodrošināt, lai uh, pasniedzēju darbs būtu motivēts un atzīts visā sabiedrībā kā arī, lai skolās un universitātēs tiktu izmantots jaunākās tehnoloģijas un jaunākajās mācību un mācīšanas metodas. Vēlos, lai mēs sasniedzam Eiropa 2020 stratēģijas mērķus, lai vairāk e, studentu beigto augstskolas un mazāk būtu to, kas agri pamatskolas Gudētie kolēģi, manas prioritātes nākamajiem pieciem gadiem ir ļoti skaidras. Vispirms mums uh, izglītība ir jānoliek Eiropas Savienības izaugsmas un nodarbinātības plāna centrā. Tādēļ Žanklots Junker arī, Junkers arī aicināja atbalstīt investīcijas pakotni, kas, ko viņš prezentēs trīs mēnešus pēc tam, kas stāsies amatā. Šodien es apliecinu jūs priekšā, kā es strādāšu, lai sasniegtu šo mērķi ne tikai tagad, bet katru gadu, kad komisija nāk klājā ar ikgadējām eh, dalībvalstu specifiskām rekomendācijām. Tas nozīmē, ka ir jāizdara spiediens uz mūsu valdībām, jāinvestē eh, pasniedzējos tehnoloģijās ir jāmodernizē arī mācību metodas un mācību programma. Pat ja dalību valstīm ir uh, jāsved kārtībā valsts finanses, ir absolūti vitāli, lai tās aizsargātu savas investīcijas arī izglītībā un apmācībā. Otrakārt, vēlos nodrošināt arī to, lai kultūras un kreatīvās industrijas varētu uh, plaukt uh, digitālā pasaulē. Eiropa ir flagmanis uh, kreatīvajā nozarē, mums ir jābūt uh, lepniem par to. Šodien apliecinu, ka nevienas tirzniecības sārunas, jebkur pasaulē, mm, neapšaubīs kultūras lūdzu lomu. Un šeit vēlos citēt Žanklodu Junkeru. Mēs neupurēsim Eiropas kultūras daudzveidību brīvā, uz brīvās tirzniecības altāra. Varu apliecināt arī, ka jebkāda reforma, kas attiecas uz autoru tiesību sistēmu, ne tikai veicinās arī mākslinieku un redītāju profesijas, bet arī veicinās kultūras daudzveidību kas ir mūsu Eiropas identitātes centrā. Es nodrošināšu arī to, lai Eiropas rīcība respektē arī mūsu kultūras specifiku, kā to prasa arī līgums. Treškārt, vēlos, lai mūsu universitātes kļūtu par labākajām pasaulēm jo šīs ir Eiropas visdārgākās institūcijas. Universitātes ir mūsu sabiedrības pīlāri. Viņi ir, viņas ir vitāli savots inovācijām. Centrāla Eiropā pirms 89. gada universitātes bija brīvības bastioni, kas uh, uzturēja dzīvu brīvo domu. Un šodien arī mums ir jāatvers uh, pasaulē. Daudziem vēl ir jāpiemērojas sociālām un ekonomiskām izmaiņām. Vēlos apliecināt, ka Eiropas komisija izmantos visus tās rīcībā esošos rīks, lai modernizētu universitātes, lai izveidotu jaunas attiecības ar plašāku sabiedrību. Vēlos arī runāt par zināšanu trīstūri izglītība, pētniecība, uzņēmēja darbība, lai mēs veidot īstu partnerību. Mēs turpināsim investēt arī Eiropas Inovācijas tehnoloģija institūtā EIT un arī Marijas Ludovska kurī uh, aktivitātēs. Šis institūts ir ļoti svarīgs projekts, kas jau maina to, kā mēs domājam par inovācijām. Mēs esam ļoti pateicīgs arī par parlamentu atbalstu šim institūtam. Un tagad strādāsim kopā, lai padarītu to um, ļoti veiksmīgu, izplat, izplat, izplatoties aktivitātes visā Eiropā. Uh, Arī kopīgās pētniecības centrs būs Eiropas politikas centrā. Labai politikai ir nepieciešama pētniecība un uh, pierādījumi, un līdz ar to šis centrs arī būs visas politikas uh, sfēru centrā. JC ir arī brīnišķīgs uh, uh, centrs, eh, kur mēs varam eh, radīt jaunas idejas, gribētu, lai mēs visi to izmantotu. Kolēģi, ceturtā prioritāte, es strādāšu cieši ar Marianu Tīsen, komisāru, kas ir atbildīgi par nodarbinātību sociālajām lietām, tā lai mēs kopā darītu visu iespējamo un apkarotu jauniešu bezdarbu. Es zinu, ka Eiropas Savienība ir tikai viena daļa no risinājuma. Ļoti daudz smaga darba ir jāpaveic pašām dalību valstīm, taču es ļoti spēcīgi atbalstīšu Um, cik vien varēšu un cik kompetenci to ļaus, lai atbildētu uz uh, uh, šiem izaicinājumiem. Es domāju, ka kopā mēs tiešām varam progresēt ar jūsu atbalstu. Arī es raugos dalību valstīm, kas varētu palīdzēt jauniešiem integrēties darba tirgu. Mēs to sasniegsim, modernizējot izglītības un apmācības sistēmas tā, lai uh, viņi varētu atbalstīt 21. gadsimta darba tirgu, atbalstot jauniešu garantiju kā arī finansējot jaunas partnerības starp universitātēm, apmācības koledžām un uzņēmējiem, uzlabojot arī prākšu kvalitāti un visbeidzot arī sniedzot jauniešiem visas uh, iespējas, izmantojot arī neformālās mācības metodas ārpus uh, klases. Piektā prioritāte vēlos, lai arī Eiropas jaunieši būtu mūsu politikas centrā. Eiropas jaunieši tagad ir bezprecedenta izaicinājuma priekšā. Ekonomiskā krīze ir ne tikai palielinājusi bezdarbu hroniskos līmeņos dažādās valstīs, ir arī radīti uh, jauni jautājumi par to, kādu lomu spēlē jaunieši mūsu sabiedrībā. Daudz jaunieši tagad labāk informēti un arī uh, ir. Um, labāk sazinās savā starpā pateicoties uh, sociālajiem mēdījiem. Taču nevienmēr viņiem ir spēcīga politiskā balss, lai varētu viņi noteikt savu nākotnes, to vēlos mainīt. Izmantosim struktūrēto dialogu kas jau ir pierādījis savu vērtību, bet es uzskatu, ka mums ir jāiet tālāk uh, par tradicionālajiem uh, labi organizētajiem partneriem un jāmazina trūkumi. Vēlos izveidot jaunas platformas, kas ļaus arī uh, sazin, iesaistīt vienu miljonu jauniešu turpmāko piecu gadu laikā, un tas būs ļoti nopietnas izmaiņas uh, līdzdalības de demokrātijā un ar uh, parlamentu palīdzību es eh, centīšos iesaistīt pēc vairāk jauniešu. Sastā prioritāte vēlos arī atjaunināt mūsu izpratni par Eiropas pilsonību. Eiropas pilsonība ir vairāk nekā daži vārdi līgumā. Eiropas pilsonība ir vairāk nekā viena pase, kopīga pase. Eiropas pilsonība ir vairāk nekā tikai papildinājums mūsu nacionālajai pilsonībai. Es vēlos, lai Eiropas pilsonība būtu kas tāds, ar ko mēs dzīvojam, ko elpojam. Kaut kas, kas bagātina mūsu ikdienu, kas tāds, kurai ir jābūt Eiropas identitātei, kas ļoti labi sasaucas arī ar citiem mūsu personības aspektiem. Un man portfēlis ir tas, kur vislabāk sākt to darbu. Izglītība, jauniešu kultūra un sports politika, programmas, kas ar to saistīts, veido pilsonību un piederību. Mūsu programma Eiropa pilsoņiem arī sniegs vairāk informāciju par Eiropas kopīgo vēsturi, mūsu kopīgām vērtībām. Mēs palīdzēsim cilvēkiem arī saprast, ko Eiropas Savienība viņ dara viņiem. Uh, Jūs neatradīsiet vārdu sports un daudzvalodība mana portfeļa nosaukumā, bet arī šie aspekti ir ļoti svarīgi. Un es esmu ļoti lepns, ka esmu atbildīgs par šiem aspektiem. Pirmoreiz Eiropas Savienības budžetā Eiropas uh, sporti, sportam tiek paredzēts 300 miljonu eiro, lai aizsargātu jaunos, atl, at, jaunos sportistus, aizsargātu bērnu tiesības, cīnītos pret dopingu un tam līdzīgi. Pateicos parlamentam un komitejai par to, ka tik, tiek izveidota Eiropas sporta nedēļa. Varat rēķināties ar manu atbalstu. Nākamnedēļ mēs arī organizēsim šo Eiropas sporta nedēļu. Veicināsim arī valodu apmācību, lingvistisko daudzveidību. Esmu lepns apliecināt, ka mums šeit ir ļoti spēcīgi rīki. Mūsu lieliskā programma Erasmus Plus uh, nosaka, ka Valodu apmācība, valoda daudzveidība ir viena no galvenajām šīs uh, programmas prioritātēm. Mēs veicināsim visu Eiropas valodu izplatību, vienalga, cik cilvēki arī runā šajā attiecīgajās valodās. Mūsu fundamentālo tiesību hārta aicina mums ievērot uh, valodu daudzveidību, strādāšu rok rokā ar Timerman kungu, lai nodrošinātu, ka šī hārta tiek. Uh, piemērota, gudātie deputāti, uzskaitīju dažus lielisks un neizmērojams izaicinājums, lai atbildētu uz tiem, man ir nepieciešams jūsu atbalsts. Pat ja mums izdosies progresēt, visus konkrēts rezultāts neredzēsim. Gluži tāpat kā vīduslaiku katedrāļu arhitekti, mēs uzreiz neredzēsim lielā darba rezultātus, bet esmu gatavs strādāt un es ceru, ka man pievienosieties. Un noslēgumā optimisms. Es domāju, ka mums jābūt visiem Um, iet kopā. Erasmus Plus ir viena no svarīgākajām programmām. Erasmus arī atspoguļo mūsu spēcīgākās vērtības, atvērtību, mobilitāti, kā arī vēlmi saprast mūsu kaimiņus. Vairāk nekā jebkura cita programma tā palīdz mums arī veidot Eiropas identitāti, kas tik ļoti ir nepieciešama Eiropas Savienībai. Man ir tas gods uh, uzņemties atbildību izvedot jauno programmu Erasmus Plus. Vēlos strādāt, lai mēs strādātu kopā un rast finansējumu šai programmai. Jūs zināt, es zinu. Es zinu, ka mēs nevaram riskēt ar mūsu finansējumu. Arī šī gada sākumā uzsākām jaunu programmu, ir jānodrošina, lai tā sasniedz cilvēkus, eh, kas strādā, mācās arī citās valstīs. Nu, kolēģi, eh, šīs ir manas prioritātes turmākajiem pieciem gadiem. Mums ir vēl daudz darāmā, bet tas ir mūsu pienākums attiecībā uz pilsoņiem un vis, galvenokārt jau jauniešiem. Man ir, būs tas gods kalpot Eiropas idejai. Man būs tas gods arī tikties ar komiteju parlamentu, kā Eiropas komisāram, kā jūsu komisāram. Mēs kopā visi varam paveikt lielas lietas, tad sāksim strādāt. Paldies! Thank you.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 attiecībā uz Erasmus, plus, lai būtu kopīga pieeja. Un vēl kāds jautājums. Kā varētu nodrošināt to, ka šai programmai tiek piešķirta pienācīga līdzekļa? Paldies! Paldies, vārds Navrašiņš kungam! Liels paldies! Es domāju, ka Erasmus Plus jau šobrīd ir viens no veiksmīgākajiem Eiropas integrācijas projektiem. Tieši tāpēc, ka mēķa auditorija ir jauni cilvēki, jauni studenti, uh,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 Junker kungs nu pat paziņoja Eiropas parlamentā, ka mums ir nepieciešams jaunas darba metodas. Mums, mēs nevaram gluži vienkārši atkāpties no saviem mērķiem perspektīviem, mums ir nepieciešama sadarbība. Ja mēs runājam par citām e, manu portfeļa kompetenci jomām vai arī e, par citu komisāru kompetenci jomām, mums ir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 Jean-François Jalkungam.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 un tas pierāda, ka jauniešiem ir iespēja, tas paver viņiem iespēju būt strādā kā brīvprātīgiem citā es dalībvalstī, bet mums šī sadarbība ir jāstiprina, mums ir jāpopularizē es eh, e brīvprātīgo dienesta popularitāti un arī nacionālie brīvprātīgo dienesti eh, jāfinansē vairāk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 gatavoties atteikties no ārlietu ministra amata, vai atteicāties un ar to parādījāt, e, cik augstu vērtējat šo amatu, un e, jūs esat 20 gadus strādājis izglītības jomā, un tas ir ļoti labi. Man būtu svarīgi zināt, ka jūs, e, jūs zināt, ka um, izglītības integrētība ir ļoti svarīga, un jums kā amatkandāts, kā jūs iedomājaties tātad integrēto uh, izglītību, tās nākotni eh, un eh, tātad duālo izglītību, eh, tās iekļaušana izglītības sistēmā, kā varētu arī to izmantot, lai Eiropa, Eiropas konkrētspēju stiprinātu. Paldies, ja ļausiet arī es atbildēšu ungāru valodā. Es domāju, ka Eh, izglītības eh, iestādes un infrastruktūru nevar eh, skatīt atšķirti. Ir runa par integrētu veselumu. Jāsāk no bērnu kājas līdz pat universitātes mācībām, līdz pat doktoru mācībām, tam visam ir jābūt integrētai izglītības sistēmai. Ir īpaši svarīgi, lai uh, jaun, uh,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 Mm, Eiropas izglītības eh, sistēmas beidzēji eh, būt ar vajadzīgajām prasmēm, vajadzīgām zināšanām, lai tie varētu atrast eh, savu vietu darba tirgu un līdz ar to Eiropas tautsēmniecība tās konkrētspējas stiprināt. Uh,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 bet eh, centīšos tā lakoniski. Es pilnīgi piekrītu jūs nosauktām problēmām, tādēļ es kā ministrs uzsāku tādu Centrāla Eiropas sacensību, eh, kas bija starp vidusskolām eh, un kur bija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 Ģebskim. Paldies! Komisāra kandidāta kungs, daudz eiropieši uzskata, ka Eiropa atrodoties tādā kul, kā kultūras cīņā. Daži runā par to, ka ir kultūra daudzveidība jārespektē, un tomēr uh,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 kā veidot tādu kopienu, kas nepieļautu eh, karu izcelšanos, kas veicina savstarpējo izpratni un draudzību, eh, kas palīdz izprat vienam otru vēsturi un kultūru, eh, lai uz kontinentā valdītu miers un labklājība šāda veida izpratni, kas uh, ciena uh, citādo, ir pamats mūsu eiropeiskumam. Tas ir Eiropas integrācijas uh, dvēsele, tā ir tā, kas Eiropas integrācija uztur pie dzīvības, un tādēļ mums ir daudzveidība, uh, uh, vienotība daudzveidībā jāsaglabā šī brīnišķā Eiropas vērtība. Paldies!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 Ziņojums par senām Eiropas valodām un lingvistisko daudzveidību tika pieņemts Eiropas parlamentā pagājušā gada decembrī. Šajā ziņojumā tiek teikts, ka lingvistiskās daudzveidības jēdziens Eiropas Savienībā aptver ne tikai oficiālās valodas,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 Grazie. Paldies. Izabela Adinolfi. Liels paldies priekšsēdētāji godātais komisāra kandidāta kungs. Vispirms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 nākamajam viceprezidentam Katainenam un kādā veidā arī palielināsiet investīcijas. Ticībā uz infrastruktūrām ņemot vērā, kā visās dalību valstīs tiek piemērot tautības, taupības politika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 ir viena e, no, viens elementiem, kas visvairāk stiprina mūsu konkurētspēju. Ja mēs gribam, lai Eiropas Savienība varētu globāli līmenī konkurēt, tad mums ir e, arī mūsu jaunieši jāpadara konkurētspējīgas. Un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 ir aprēķini, kas e, liecina par to, ka viens eiro ieguldījumu izglītības sistēmē, cik daudz vairāk eiro iegumu dod, e, e, ja tas ir labi investēts. Tādēļ Katainen un Dombrovskungam šeit būs daudz uzdevumu, mēs arī centīsimies kopīgi pārliecināt dalībvalsts, stiprināt izglītības sistēmas un to infrastruktūru. Paldies! Vārds Mārtīnam Zonebornam godājumais Navračič kungs. Jūsu valstī antisemītiski rakstnieki, piemēram, Alberts Vašs, Jožas Ņira, Cecīla Tomai ir uh, izglītības, uh, tātad skola mācību plānos 20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 vidas Eiropā uh, ir uh, viskrāšņākā, visdaudzveidīgākā, visdzīvelīgākā, e, uh, un es biju tas, kas uh, holokosta konferencijā uh,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 Paldies par jautājumu. Ungārijas likumi arī līdz šim uh, paredzēja stipendijas studentiem, bet tas nozīmē, ka universitātes lēdz līgumu ar ministriju vai uh, kādu citu iestādi, un par to šī tiesa vai šī uh, ministrija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 da, viņi ir atstājuši mūsu valstu. Un tieši tādēļ mēs ar šo risinājumu mēģinājām um, to um, problēmu mazināt. Tas nav varbūt ideāli, bet mēs gribam panākt to, lai Ungāra universitāšu beidzēji uh,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 kaut arī man valoda ir atzīta jau desmit gadus, es nevaru izmantot, uh, un diem, es nevaru to izmantot ikdienā, un, diemžēl, uh, pilns tulkojums netiek nodrošināts nepārtraukti. Ja mēs nedarīsim visu iespējamo, lai aizsargātu uh, kultūras, tad pēc pāris gadiem mēs zaudēsim ļoti daudz gan kultūrā, literatūrā, mākslā, mūzikā un citās jomās. Un mēs nedrīkstam pieļaut to, ka tādējā tiek eh, noplicināta kultūra. Mums ir uh, jāaizsargā kultūra, jo tādēļ mēs aizsargājam paši sevi. Ko jūs darīsiet, uh, lai tik tiešām investētu tradicionālās kultūrās un uh, kultūras industrijā? Paldies! Uh, Kā jau es pieminēju, Erasmus Plus programma daļai, daļai arī eh, mūsu pamatvērtības paver iespēju tam, lai eh, atbalstītu to, ka valodas eh, paliktu dzīvas un tātad ir sistēma, kas atbalsta dalību valstīs arī mazākumu valodas, mazākumu tautību valodas un ar Eiropas uh, Komisijā es e, strādāšu, lai e, dalībvalstis e, mazākumu tautību valodas aizsargātu, izmantojot tajā skaitā arī Eiropas Savienības programmas, kas atbalsta dalībvalsts šajā ziņā, un, protams, man nāksies arī sadarboties ar um,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 E, tomēr es neuzskatu, ka e, tas būtu šķērslis mūsu sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām. Un runājot par e, Eiropas Savienības pilsonību, es uzskatu, ka tā ir ļoti liela nozīme. Īpaši, piemēram, arī runājot par to, ka nolaupīto bērnu atrašanā, kas darbojas Eh, NVO es atbalstīju to, un es esmu, eh, kas ļauj tos Eiropā atrast. Tātad eh, es arī turpmāk vienmēr atbalstīšu nevalstisko sektoru un atbalstīšu arī sadarbību cieši ar to. Jā, kungs ir no ITRE komitejas un tagad Izēbela Adolfi no kultūras komitejas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 Paldies, eh, priekšsēdus kundze, komisāri, uh, eh, kandāta kungs. Man interesētu izglītība uh, bērniem ar īpašām vajadzībām. Integrētās uh, izglītības sistēmas it kā pastāv, bet praksē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 pareizi atceros, tad, tad dokumentos tiek runāts par solidaritāti, kooperāciju, bet sadarbību, bet tas neprādījās jūsu uzrunā. Es biju referente strādājot uh, iepriekšējā parlamenta sasaukumā pie kādas ziņojuma, un jāsaka, ka jūsu entuziasms man nav pārliecinājis, vismaz jautājumā par sociālo koheiziju, bet es biju referente uh, strādājot pie šiem jautājumiem. Uh,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 ietvaros es vēlētos eh, konsolidēt darbu pie šiem jautājumiem. Es vēlētos, eh, lai jauniešu balss tiktu sadzirdēts. Daudz sūdzās par to, ka Briselē tiek eh, runāts par citiem jautājumiem, neviens nedomā par jauniešiem, kuriem nav vienlīdzīga iespēja. Mums ir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 programmā, varbūt pat finansiāli, mēs varam atbalstīt jaunus, inovatīvus projektus un dažādas mudinājumus. Paldies! Grazie. Paldies! Rika Karlsona. Ego. Ja, tak, herr minister, for øh, deres forlæg. Liels paldies! Paldies par sniegto sākotnējo atbildi. Jūsu nozarē ir iekļauts vēl viens svarīgs elements, kas, nu, galvenokārt jau ir dalību valstu kompetencē, tomēr arī jums ir iespēja tur spēlēt svarīgu lomu, lai risinātu lielākas problēmas. Proti,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 ka tu arī līdz ar jums e, izglītība ir ļoti svarīga, kas tieši šo kultūras bagātību veicina. Un tātad e, mums ir e, šo arī pilsonisko apziņu jāveicina. Un lai par kādu tautību būtu runa vai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 godātais komisāra kandidāta kungs, es runāšu par ko citu tagad. Lisabons līguma sportu eh, pazi, eh, deklarēja kā vienu no Eiropas Savienības kompetenci jomām. Eh, tas nav minēts jūsu um,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 priecājos, ka ir Eiropas sporta nedēļa dēļ e, izsludināti, kas, e, e, ko es arī gādāšu, lai tā veiksmīgi norisēt, noritētu, bet tiešām Eiropā ir e, sportam jānotiek godīgi, jāvēršās pret dopingu ļoti e, bargi, e,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 ka valdīt šāds pats viedoklis, mums jāpārliecina kopīgi, ne tikai man, bet arī jums, ka dalība valsts e, ieguldītu nākotnē e, naudu e, un izglītību neapšaubām šeit spēlē svarīgu nomu. Paldies vārds Teodoram Zagrākas kungam. Paldies priekšsādātājiem.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 Mēs ar to garantējam to, eh, lai būtu eh, katras dienas sportam iespēju, un ir runa par Ungāriju, bet nav svarīgi, pa kuru dalībvalsti ir runa īstenībā, bet ir tāds dalībvalsts. Ir tāds dalībvalsts, kurā ļoti nopietnas sporta infrastruktūras eh, celšanas pasākumi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 Arī es iepriekšējā sasaukumā biju ziņotāji, tātad kultūra, par ko ir atbildīga, ir tagad kultūras direktorāts un mediji, kas ir uztici, uzticēts tagad konekt ģenerāldirektorātam. Tas, es domāju, varētu vājināt audiovizuālo politiku, bet es arī varētu vājināt šīs programmas pārvaldību atkārtīgi, ka tā ir vienīgā programma ar vienotu, ar regulu. Kā jūs varat garantēt to, kā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 tas viss piedara pie jūsu vērtībām, bet ko jūs varat darīt, e, e, lai vairāk cilvēku, vairāk e, jaunieši šādās programmās, kas šīs vērtības atbalsta, piedalītos? Paldies par jautājumu. Tiešām tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo, kā jūs pieminēju, tolerants trūkums, nedemokrātiskas uzvedības, dažādās izpausmes, uh, nerodas ģimenē, pat varbūt ne drauglokā, bet galvenokārt tādās vietās, kur jaunietis uh, pavada savu brīvo laiku, un mums ir jāvērš uz to uzmanību, uh, šie riski ir jāmazina. Izcelšu vienu lietu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 jo e, kopiena var veidoties tikai uz savstarpējās uzticēšanās pamata. Erasmus plus jaunatnes programma ir viens no svarīgākiem e, rīkiem, kas ir mūsu rīcībā, un tā ļauj tātad dažādu e, tautu e, um,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 Visiem, kas ievēroja sev atvēlto laiku, paldies kolēģiem, paldies Navračičkungam. Un tagad vārds komisija, komisāra kandidāta kungam piecas minūtes viņa noslēguma vārdiem. Un pēc tam noslēgsim uzklausīšanu vārds jums. Thank you, President. It will... Paldies, priekšsēdētāji, mazāk kā piecas minūtes. Kostas kundze, gudatie deputāti, es vēlos jums pateikties visiem par man doto iespēju prezentēt uh, manu vīziju un manu portfolio. Es ceru, ka esmu skaidri jūs iepazīstinājis ar manām prioritātēm turpmāko piecu gadu laikā. Šovakar noturējām Atvērtas godīgas debats, tā tam ir jābūt, tā ir demokrātija rīcībā. Tā es arī vēlos, lai mūsu attiecības turpinātos. Es jau to teicu uzklausīšanas sākumā, kā man būs ārkārtīgi liels gods kalpot Eiropas idejai, gods kalpot šai komitejai. Trīs stundas un 45 jautājumus vēlāk es neesmu mainījis savu viedokli. Esmu vēl vairāk pārliecināts par to, ka varam kopā sasniegt liel, lielas lietas, ja strādājam partnerībā. Šis parlaments ir sniedzis ļoti svarīgu atbalstu svarīgākajām lietām, kāda Eiropa pašlaik īsteno kreatīvā Eiropa un Erasmus plus. plus Eh, tehnoloģiju un inovāciju institūts pirmais sporta nedēļa. Liels paldies visiem par atbalstu, jo dažkārt mēs šaubījāmies par tiem projektiem, bet eh, ar jūsu palīdzību mēs eh, vienojamies par pareizām programmām un par budžetu. Kā jūs komisārs, es arī apliecinu, ka mūsu sadarbība turpināsies jau no manas pirmās darba dienas. Mana prioritāte būs jau pie pirmās izdevības nākt un uzstāties jūsu komitejā, lai mēs varētu turpināt diskusijas, kuras uzsākām šovakar. Es ceru, ka mūsu diskusijas turpmāk arī būs godi, tik godīgas un atvērtas, kā tas ir bijis uh, šovakar. Lielas paldies jums! Allora, io desidero ringraziare. Es vēlos pateikties, protams, deputātiem par jautājumiem, vēlos pateikties kolēģiem no Kulta Itrio Pēti komitejā, paldies Navračič kungam par atbildēm un paldies arī par atmosfēru, kas ir bijusi Eh, ļoti pozitīvi, nu, ar dažiem varbūt asākiem toņiem, bet, nu, tā ir daļa no demokrātijas. Tādēļ es domāju, ka mm, diskusijas tiešām bija atvērtas un godīgas. Eh, es tagad domāju, ka mums par daudz, ko ir jārunā un jāizvērtē. Gribu atgādināt koordinatoriem, vicepriekšsēžiem, kā tiekamies rīt no rīta um, sanāksmēs slēgtām durvīm, lai varētu izvērtēt šo uzklausīšanu. Pateicos sekretariātām, Un arī sveiciens tulkiem par lielisko darbu, kas arī nodrošina daudzvalodību šajā parlamentā. Paldies! Thank you. Mi pare, you...